Good morning, uh, dear colleagues. Labrīt, dārgie kolēģi. Es piedāvāju sākt sanāksmi, jo mums ir tas prieks un gods uzņemt pie mums Kadriju Simpsoni, enerģētikas komisāri, un mūs gaida ļoti interesanta diskusija. Un es gribētu izmantot visu mums atvēlēto laiku, lai veidotu auglīgu dialogu. Tāpēc piedāvāju sākt pārliecināt, esmu pārliecināts, ka vēl citi kolēģi droši vien laika gaitā ieradīsies. Tātad vēlreiz sveicu Kadriju Simpsoni, kura ļoti laipnā kārtā ir pieņēmusi mūsu ielūgumu ierasties mūsu komitejā uz viedokļu apmaiņu, jo īpaši par Savienības kopīgas intereses projektu sarakstu. Uh, Gribu tikai atgādināt eh, deputātiem, ka deleģētais akts, kas nosaka šo sārakstu, tika nosūtīts Eiropas parlamentam 31. oktobrī šogad eh, izskatīšanai. Šī komiteja ir izlēmusi pagarināt uh, izskatīšanas periodu vēl par diviem mēnešiem un um, atkal ielūgt komisiju uz tālākām diskusijām. Mūsu rīcībā ir pusotra stunda līdz 10.30 ar mūsu tulku palīdzību, un es ceru, ka mēs maksimāli labi izmantosim šo laiku. Vispirms došu vārdu komisārs kundzei, lai viņi var sniegt īsu prezentāciju, apmēram 10 minūšu apmērā, pēc tam uzklausīšu koordinators vai to aizstājējušus pirmais uh, jautājuma rauns tas būs, un pēc tam uh, Simpsons kundze sniegs atbildes uz šiem jautājumiem, un tad jau ir kolēģi, kuri jau ir pieteikušies izteikties, un viņiem tad arī būs iespēja izteikties. Uh, un uh, mums būs tātad uh, otra jautājuma kārta. Uh, katrā, um, katram būs viena minūte izteikties, un tad būs galvārdi un tagad došu uzreiz vārdu komisārs kundzei, Paldies, ka ieradāties, Simpsons kundze. Lūdzu, jums vārds. Čēr. Godātais priekšsēdētāji, godātie itri komitejas deputāti, labrīt! Un man ir liels prieks, ka varu sākt savu pirmo nedēļu savā amatā kā enerģētikas komisāre tieši šeit parlamentā jūsu komitejā. Vispirms es gribētu apsveikt jūs, jo šis ir jauns sākums mums abiem Paldies par ielūgumu un šī viedokļu apmaiņa par ceturto PCI sarakstu, manuprāt, nāk īstajā laikā. Šī būs pirmā viedokļa apmaiņa, kopš es stājos amatā šonedēļ un esmu gatava sākt uh, um, dialogu ar jums par enerģētikas politikas jautājumiem un ar Eiropas parlamentu kopumā. Un esmu, manuprāt, parādījusi jums jau, ka esmu gatava sadarbībai. 2018. gada novembrī komisija uzsāka stratēģisko ilgtermiņa vīziju par labklājīgu, modernu un uh, konkurētspējīgu modernu ekonomiku, lai Eiropa kļūtu par uh, pirmo klimatu neutrālo kontinentu līdz 2050. gadam. Jau nākamnedēļ komisija uh, Fonderlajens kundzes vadībā gatavojas pildīt šo solījumu un piedāvāt uh, jauno Eiropas zaļo kursu kā savu pirmo jauno politisko iniciatīvu. Es saprotu, ka Mēs visi, un eh, jūs arī droši vien gribat vairāk uzzināt par Eiropas zaļo kursu, bet sapratīsiet, ka es nevaru eh, stāstīt eh, par šiem jautājumiem, pirms dokuments ir prezentēts. Un priekšsēdētāja Ursula Fonderlājena prezentēs šo iniciatīvu nākamnedēļ parlamentam. Šis, šī ir ļoti labā iespēja. Nākamnedēļ, kad būs uh, plenārsēde, Tad arī runāt par Eiropas zaļo kursu. Eiropas zaļais kurs pārveidos Eiropu par zaļāku un resursu izmantošanas ziņā efektīvāku ekonomiku. Tā ir stratēģija, kā uzlabot mūsu dzīvi un radīt iespējas jauniem biznesa modeļiem, darba vietām un tehnoloģijām, padarot Eiropu par pirmo klimata neitrālo kontinentu līdz 2050. gadam. Tas ir šī uh, nolīguma centrā. Uh, Mums ir ātri jāsāk izmantot tīras e, enerģijas visā ekonomikā un būt pēc iespējas energoefektīvākiem. Līdz 2050. gadam elektrības e, īpatsvars e, vairāk kā dubultosies. Tā būs vairāk kā puse no visas enerģijas patēriņa, galvenokārt no saules un vēja enerģijas. Mums būs vajadzīgi vajadzīga moderna un vieda uh, enerģijas infrastruktūra, lai atbalstītu šo enerģijas pārēju. Un mēs uh, varēsim to panākt tikai tad, ja turpināsim integrēt mūsu enerģijas tirgus un nodrošināt, ka Eiropas uzņēmumiem un maisāimniecībām eh, ir drošas piegādes enerģijas jomā. Uh, Kopīgs intereses projekti, ja PCI, ir bijuši ļoti labs instruments, lai veidot elektrotīklus, enerģijas eh, starpsavienojums, mm, un eh, politika ir eh, devusi savus rezultātus. Būtiski PCI projekti pārtrauc izolāciju daudzās valstīs, veidoja labāku konkurenci tirgos un ļāva um, Eiropas patērētājiem gūt labumu no atjaunīgiem energoresursiem. Mūsu politika ir ļāvusi ieviest 30 ļoti svarīgus enerģijas infrastruktūras projektus līdz šim, un vēl 75 projekti tiek, eh, tiks ieviest līdz 2022. gadam. Vi, šie projekti palīdz visām dalību valstīm um, ehm, tuvoties 10% elektrības starpsavienojumu mērķim, kas ir 20. gadam, 15% mērķim 2030. gadam. Tie dod ieguldījumu lai sasniegtu uh, tādu uh, izturīgu gāzes uh, tīklu, kas paliek arī izmantot vēja enerģiju um, Ziemeļjūrā. Un ceturtais pēcēji saraksts, ko komisārs Kaņiete prezentē 31. oktobrī, ir vērsts uz šī veiksmes stāstu turpināšanu. Jaunais saraksts atspoguļo pieaugušo elektrības lomu. Uh, un atjaunīgo resursu jauno um, īpatsvaru. Šiem jaunajām investīcijām vajadzētu iet rokā ar uh, tālāku digitalizāciju un uh, tīklu viedināšanu un arī jaunām uzglabāšanas uh, iekārtām. Uh, Komisija ir turpinājusi strādāt proaktīvi, lai samazinātu uh, gāzes projektu skaistu ar katru savienības sarakstu. Man teica, ka pirmajā sarakstā bija 107 gāzes projekti, trešajā PCI sarakstā joprojām ir 53 gāzes projekti. Šobrīd uh, mēs patiesībā jau esam tālu tikuši. Uh, ceturtajā sarakstā ir 32 gāzes projektu, gāzes projekti. projekti un tie tagad turpinās, uh, lai nodrošinātu energoapgāžu drošību un diversificētus gāzes resursus uh, patērētajiem Eiropas Savienībā. Tad, kad uh, šie projekti tiks pabeigti 2020. gada sākumā, visām dalībvalstīm būs pieeja vismaz trim gāzes avotiem vai arī globālajiem sašķidrinātās gāzes tirgumu. <coughs> Ir arī skaidrs, kad mēs raugāmies uz 2050. gada klimata neutralitātes um, mērķi, jebkura gāze, kas vēl paliks uh, Eiropas Savienības enerģijas sistēmā, būs uh, jāveido bez CO2 izmešiem. Es saprotu, ka jums ir uh, bāžas par gāzes projektiem. Uh, bet mūsu darbs ar to nebeidzas. Pārskatot TNE regulu, tā ir mana prioritāte 2020. gadā, esmu lūgusi dienestiem pātrināt uh, TNE regulas pārskatīšanu un gatavojos prezentēt uh, rezultātus uh, šai pārskatīšanai arī jebkādus um, papildu likumdošanas priekšlikumus tur iekļaujot uh, līdz nākamā gada beigām. Mūsu uh, darbā mēs vadīsimies pēc tā, ka ir jāpanāk ātrāks uh, progress uh, sasniedzot enerģijas un klimata politikas mēķus, ko nosaka Parīzes nolīgums un tīra enerģija visiem eiropiešiem. Uh, Mans mērķis ir nodrošināt, ka TNE regula uh, arī turpmāk spēlēs uh, pamatlomu atbalstot enerģijas pārēju un Eiropas zaļo kursu, nodrošinot uh, noturīgu enerģijas tīklu. Es smagi strādāšu, lai veidot jaunu ietvaru TNE pēc iespējas drīzāk, bet, nu, skaidrs ir tas, ka mēs nevaram turpināt, um, mēs nevaram pārtraukt strādāt, kamēr tas nav noticis. Uh, mēs uh, prasām esam prasījuši izveidot PCI sarakstu ik pēc diviem gadiem. Tas nozīmē, ka piec, piektais PCI saraksts ir jāsagatavo pieņemšanai līdz 2021. gada beigām. Procedūra, lai sagatavotu sarakstu, ir divu gadu process, kas eh, līdz ar to jau ir sācies balstoties uz tagadējo TNE ietvaru. Kaut gan mums būs jāsāk gatavot uh, piec, piektais saraksts vēl tagadējo noteikumu ietvaros, jau tagad, eh, tagadējā ietvarā ir daudz, ko mēs varam darīt, lai eh, nākamais saraksts atbilst mūsu klimata ambīcijām. Un tās lietas, ko mēs varam jau darīt tagad, pirmkārt, eh, mēs varam būtiski uzlabot um, gāzes projektu ilgspējības novērtējumu. Esmu lūgusi savus dienestus sagatavot skaidrus kritērijus līdz 2020. gadu vidumu lai varētu piektā sarasta pēc EI projektus attiecīgi novērtēt. Otrkārt, es centīšos integrēt vairāk enerģijas pārejas projektu pēc EI procesā. Te īpaši jāmin viedie tīkli un CO2 infrastruktūras projekti, kā arī vairāk inovatīvi projekti. Šie projekti ļauj atjaunīgo un dekarbonizēto gāzu transmisiju un uh, elektrības un gāzes tīklu viedu integrāciju. Treškārt, esmu gatava stiprināt parlamentu iesaistu un izveidot pastāvīgu politisko dialogu, balstoties uz mana priekšgājēja komisāra Arijas Kaņete izveidoto praksi. Esmu gatava iesaistīties diskusijās ar ITR komiteju visu šī procesa ietvaros. Tādi būtiski aspekti, kā um, infrastruktūras vajadzību identifikācija katrā ES reģionā, kā arī uh, kandidātu projektu novērtēšana dos iespēju godātiem deputātiem paust savu pozīciju. Es uh, cieši iesaistīšu ITRA e komiteju būtiskākajos procesa posmos, lai izveidotu piekto pēcēji sārakstu. Visu to paturot prātā, es uh, uh rēķinos ar jūsu atbalstu ceturtajam PCI sārakstam. Tas ir vienīgais veids, kā panākt progresu ceļā uz tīrāku, pieejamāku un uzticamāku enerģijas sistēmu. Vienkārši runājot, ja ceturtais saraksts netiks pieņēmts, tad tagadējais trešais saraksts, kas eh, tika pieņemts pirms vairākiem gadiem, paliks spēkā. Kopā mēs varam nodrošināt, eh, ka eh, ļoti būtisku investīciju saraksts ir uh, sastādīts, lai kopīgi strādātu um, pie tāda ambicioza un uz nākotni vērsta ietvara nākotnes enerģijas infrastruktūrai. Paldies! Thank you, thank you very much, Commissioner. Lielas paldies, komisārs kundze. Paldies vēlreiz, ka ieradāties pie mums. Un paldies par jūsu apņēmību Mums kopīgi strādāt un ar citām interesētajām pusēm panākt enerģētikas sistēmas transformācijas, lai mēs sasniegtu strateģiskos mērķus. Ar nepacietību gaidām nākamnedēļ zaļo kursu, jauno zaļā kursa priekšlikumu, kas tiks prezentēts nākamnedēļ. Un paldies jums par to, ka jūs esat atvērti pārskatīt jauno, tātad pašreizējo regulu tā šobrīd rada problēmas, un strādāt arī pie jaunas atvara TME. Ir ļoti svarīgi tas, ka esat norādījis, ka nākotnē mēģināsiet iekļaut sarakstā papildus enerģijas pārējais projektus, un paldies arī, ka atkārtot uzsvērāt, ka plānojat stiprināt parlamenta lomu ne tikai šajā jautājumā, bet arī saistībā ar citiem svarīgiem jautājumiem kas saistīti ar Eiropas Savienības enerģētikas politiku. Šobrīd došu vārdu koordinatoriem. ETP Kristiāna Millerkungs, lūdzu. Ēlerkungs. Komisārs kundze sveiciens parlamentā. Šī ir pirmā reize, kad pie mums ierodaties un nepacietību gaida mūsu tālāko sadarbību. Darbu mums noteikti daudz. Runāšu skaidru valodu. Mēs vēl aizvien uzskatām, ka ilgtspējības enerģētikas droši, piegāžu drošības un um, tātad drošības mērķi, tie ir tie svarīgākie. Tie ir tie mērķi, kas mums jāsasniedz, un lai arī visi esam ambiciozi noskaņot attiecībā uz nākotni saistībā ar CO2 samazinājumu. Mūsuprāt, gāze jo īpaši gāzes cauruļu vadi un starpsavienojumi ir uzskatāms par pārējas fāzi. Un tā ir būtiska fāze, lai mēs sasniegtu CO2 samazinājumu mērķus. Jo īpaši, un tas ir viens no ambīciju mērķiem, ko esam kopā ar jūsu uh, kolēģiem un citiem ģenerāldirektorātiem kopā ar padomi formulējuši, ir izveidot tērauda plānus šim mērķim. Tātad ogles vairs netiktu dedzinātas, tādēļ mums ir nepieciešama gāzes infrastruktūra metānam. Gāze sākumā būs nepieciešama arī zilajam um, og ūdeņradim. Būsim arī realisti, ja vēlamies turpmāko divu gadu laikā Eiropā izveidot tērauda ražotnes, kas pilnībā mm, tātad būtu CO2 neitrāls, nepieciešama infrastruktūra. Gāze būs kā šī atbalstošā tehnoloģija, un tas ir nepieciešams nākotnē, kad metānu, metāns aizvietos ogles. Un Mums arī jāapzinās, ka pēdējā laikā, un tas ir politisks paziņojums no manas puses, nesen uh, ir tikušies uh, pārstāvi no 41 ogļu pārējais reģiona Eiropā un ir izstrādāts saraksts, ka visos reģionos vēlēšanās ir zaudētas visas demokrātisko partiju um, tātad, um, vietas. Tādēļ jāsaprot, ka mums nepieciešama šeit līdzsvarota pieeja. Un tas no manas puses nav centiens samazināt mūsu ambīcijas CO2 samazinājumu lomā. Tā vienkārši ir tā sarežģītā struktūra, kāda tā ir. Tā tad nevaram raudzīties tikai uz CO2 samazinājumu mērķiem un tikai veidiem, kā to panākt. Tad, kad um, tas pats uh, ģenerāldirektorāts ar apvārsnes 2020 finansējumu investēs CO2 tehnoloģijās, būs nepieciešama gāze, kā šī pārējais tehnoloģija. Nav šāda izolēta C, brīva no CO2 tērauda rūpnīcu, un tas ir, tam ir skaidrība, tam ir jābūt skaidram. Tādēļ mēs kā ETP atbalstām te nē, bet tikai tad, ja ir apņemšanās saglabāt gāzi kā šo pārējais tehnoloģiju un saglabāt manis sākumā minētos trīs mērķus. Pretējā gadījumā mēs šo mērķi nesasniegsim. Varam būt ļoti ambiciozi attiecībā uz CO2 uh, samazināšanu ražošanā Eiropā, bet jāpaturprātā kopaina ir sarežģītāka. Nevar būt tā, ka gribam tērauda ražotnes, kas ir brīvs no CO2, aicinām arī gāzi izņemt no šī vienādojuma, un tad o, nesapratīsim, kā to paveikt. Ir nepieciešama sarežģīta infrastruktūra visam pamatā, gan tērauda ražošanai, gan citām ražotnēm, un tā ir tā pamatlīnija, un tas ir tas virziens, kādā cīnīsimies. Paldies, Ēlera kungs, gan Zales Cezares kungs, lūdzu. Es un D vārdā, lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Sveicam jūs parlamentā. Apsveicu ar jauno amatu un sākumā gribētu vēlēt veiksmi darbā. Jūsu mandāta laikā. Ceru, ka veiksmīgi sadarbosimies par PCI, par šiem kopējo interešu projektiem. Jums ir iespēja pavērst uh, Jaunā gaismā attiecības ar šo komiteju sadarbībā ar parlamentu ir izstrādāts, eh, tātad izstrādāts saraksti, jāstrādā pie piektā saraksta, ceru, ka mums veiksmīgi tas izdosies. Piedāvātais saraksts šobrīd tika izstrādāts tikai iepriekšējā dienā. Īpaši nekādu brīdinājumu tur nebija. Dokuments tika saņemts iepriekšējā vakarā. Tas nav labākais veids, kā strādāt. Un tas ir neskatoties uz to, ka Kaņetes kungs bija mums solījies, ka mēs kopīgi strādāsim. Es būtu tiešām pateicīgs, ja jūs um, pierādītu savas apņēmības arī ar darbiem, ne tikai vārdiem. Kā es minēju, tad sākotnējā prezentācija šim ceturtajam sarakstam mūsu, mūsu komiteja un parlaments kopumā uzskata, ka ir svarīgi strādāt, jo mums jāsaprot, kā varam uzlabā, uh, uzlabot uh, enerģijas uzglabāšanu, padarot to lētāku pilsoņiem, un tajā pašā laikā ļaujot mums panākt progresu attiecībā uz enerģijas dekarbonizāciju un nodrošinot šo zaļo pāreju. Īpašas bažas mums rada tas, ka varētu piešķirt finansējumu nepareizajai infrastruktūrai. Uh, un tās darbotos līdz 50. gadam, un tas bloķētu mūsu iespējas sasniegt oglekļa ziņā neitrālu ekonomiku. Zinām, ka dekarbonizētai gāzai būs zinām loma spēlēm, bet tas nav iemesls um, tērēt finansējumu mērķiem, kas līdz 50. gadam vairs nebūs atbilstīgi. Mums prieks redzēt sarakstā mazāku skaitu ar gāzi saistītu projektu, bet šobrīd vēl nevaram pilnībā vērtēt to ietekmi. Kas attiec uz finansējumu, komisārs kundze, vai jūs varētu izskaidrot, kāds būs līdzsvars jūsu sarakstā starp elektrības un gāzes projektiem? Un kas attiec uz gāzes projektiem, cik daudz būs dekarbonizētas atjaunīgās gāzes projektu? Un cik lielā mērā šis saraksts atbilst Eiropas zaļajam kursam, ko prezentēs nākamnedēļ? Protams, jā, jāgaida nākamās nedēļas prezentācija, bet es esmu pārliecināts, ka, nu, jums ir tomēr bijusi iespēja uzmest aci un formulēt savu viedokli. Eiropas investīcija banka tiek aicināta neatbalstīt, neatbalstīt fosilā kurināmā projekts un gribētu jautāt, kā jūsuprāt tas ietekmēs gan 4. gan arī 5. sarakstu. Enerģētikas ģenerāla direktora ģenerāldirektorātam nākotnē būs jāsastrādājas ar mums, lai mēs pārskatītu atbilstību klimata mērķiem. Un vai šeit komisija plāno nākamgad nāk klajā ar reformu priekšlikumu? Man šķiet, ka nevaram gaidīt 21. gadu, lai uzsākt šīs reformas. Šis process nebūs neviegls, nevienkāršs, bet jo, labā, jo ātrāk ķersimies pie darba, jo labāk uh, labāks rezultāts būs. Liels paldies komisāriem par atbalstu. Paldies! Liels paldies! Reņū grupas vārdā Petersen kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, komisārs kundze! Prieks jūs šodien šeit redzēt komitejā. Mums ir bijusi iespēja ar Bohārtu kungu pirms dažām nedēļām diskutēt par šiem jautājumiem. Prieks šodien diskutēt par šiem jautājumiem ar jums. Iepriekšējā sasaukumā mēs smagi strādājām pie tā, ka mēģinājām lielākā mērā integrēt tirgus Eiropā, elektrības uh, tirgus Eiropā, ESA regula, daudz aspektu, kas ļautu mums uzlabot uh, tirgus integrāciju, jo enerģētikā šobrīd uh, nav reāla vienotā tirgus un mums ir jāuzlabo resursu īstenošana, izmantošana pārobežu kontekstā, un kopējie interešu projekti ir būtiski svarīgi, lai tie mums ļautu nodrošināt tālāk Eiropas tirgus integrāciju. Šeit uz kārts ir liktas um, nopietnas intereses, un liela daļa mūsu darba ir saistīta arī ar Parīzes mērķu sasniegšanu, un tādēļ TNE regulas pārskatīšana ir tik ļoti svarīga. Jūs man iedrošinājāt par TNE regulas pārskatu runājot tomēr, ja vien iespējams, es jūs aicinātu nāk lejā ar ambiciozāku laika grafiku, paturot prātā to, ko jūs arī minējāt par zaļā kursa prezentēšanu un cerība, ka Eiropas Savienība iera, varēs ierasties COP25 ar skaidrām ambīcijām, kā nodrošināt neitrālu līdz 50. gadam. Tādēļ jāpārliecinās, ka PCI ir pilnīga atbilstība arī šiem kopējiem klimata mērķiem. Un ar visiem, papildus visiem jautājumiem, ko minēja kolēģis Ēlera kungs, Mums jāpārliecinās, jābūt piesardzīgiem, ka neieguldām aktīvos, kuri beigās varētu netikt izmantoti. Tādēļ es jūs aicinātu pārskatīt TNE regulu un nāklējā ar ambiciozāku laika grafiku. Līdzīgi, kā jūs šodien varbūt to minējāt, bet varbūt varat sniegt papildus vairāk informāciju. Otrakārt, manuprāt, mums visiem nāktu par labu, ja šīm investīcijām varētu veikt klimata ietekmes izvērtējumus. Šeit varētu būt krietnī lielāka loma EISER ja mēs varētu izvērtēt uh, šo tātad ietekmi uz klimatu, veicot izvērtējumu, manuprāt, tas būtu svarīgi. Un nobeigumā. kā saskaņosim, kā nodrošināsim to, ka kopēji interešu projektiem ir uh, sasaiste ar investīciju banku un uh, Uh, zaļajiem projektiem. Šie procesi iet uz priekšu ļoti ātri, tādēļ mums jāpārliecinās, ka arī tur nodrošināt atbilstību īstenojot TNE regulu. Paldies! Liels paldies, Pētersena kungs, zaļo grupas vārdā. Nīnista kungs, paldies priekšsēdētāji. Prieks uh, diskutēt ar jums par uh, nozares rūpniecības dekarbonizāciju, bet uh, Arī man bažas rada pārmaiņu temps. Pagājušajā nedēļā parlaments pieņēma deklarāciju par ārkārtas situāciju klimata jomā, un tur mēs norādījām, ka visiem komisijas nākotnes priekšlikumiem jātiek izvērtētiem šādā gaismā un jāatbilst mūsu uh, saistībām Parīzes nolīguma kontekstā, uh, nepieļaujot uh, to, ka. Um, temperatūras paaugstināšanās pārsniec pusotru grādu. Un nevaram pieļaut, ka kaut kāda mūsu spērtie soļi apdraudētu šo mērķu sasniegšanu. Tādēļ jārīkojas. Jūs apsolījāt nākamā gada laikā pievērsties tai neregulas pārskatīšanai, tomēr par to mēs esam priecīgi, bet nevar būt piektais saraksts, kas būtu līdzīgs esošajam. Un pat jau esošais saraksts mums, prāt, būtu vēl atkārtot jāpārdomā. Jo, ja domājam par Eiropas nākotni, ir jāiegulda tādos enerģētikas risinājumos, kas nodrošina darba vietas un ilgspējīgu nākotni visiem eiropiešiem un ra, dod iespēju uzņēmumiem investēt nākotnes tehnoloģijās. Un, ja būs šādi aktīvi, kas netiek izmantoti, kā minēja Petersona kungs, tad būs investīcijas, kas ilgtermiņā nav dzīvotspējīgas pat ekonomikas kontekstā. Tādēļ uzreiz mums jāstrādā pie tāda PCI saraksta, kas koncentrētos uz elektrības tīkliem un tādiem ilgspējības risinājumiem, kas nodrošinātu ilgspējīgas darba vietas Eiropiešiem. Par to ir jādomā. Ja šobrīd raugāmies uz gāzes tīkliem, aptuveni 0,5% ir balstīti uz atjaunīgo enerģiju un elektrības tīklī lielākām, tātad vairāk nekā 30% gadījumu ir atjaunīgā enerģija. 50. gadam um, tātad uh, gāzei aplēses bija, būtu 50%, um, elektrībai būtu 50%, gāzei 30-40%. Mums jāpievēršas atjaunīgai gāzei, nevis uh, gāzei, kas balstītos uh, fosilā kurināmā. Mums ir nepieciešama tāda paradigmas maiņa kopumā. Tādēļ zaļie gribētu jautāt, vai jūs esat gatavi uh, Uh, strādāt pie regulas uh, ātri, lai nākamajā regulā būtu jauns saraksts, tas atbilstu zaļajam kursam un Parīzes mērķiem un mūsu saistībām. Paldies! Liels paldies, ID grupa, Borgie kungs! Paldies! Paldies, priekšsādētāji! Sveicieni komisārs kundzei, veiksmi jums darbā, uzņemtajā kursā. Ceram, ka tas mums visiem būs auglīgs un ražīgs darba periods turpmāko gadu laikā. Arī man ir vairāk jautājumu attiecībā uz jūsu ievadu runu. Šī mūsu tikšanās notiek īpašā laika brīdī, ir tikai dažas dienas atlikušas līdz jaunā zaļā kursa prezentēšanai. Diskutējot ar uzņēmējiem un asociācijām, kā arī pilsoņiem un arotbiedrībām, ir ziņkāre. Nu, zināmā mērā pastāv arī bāžas, jo īpaši attiecībā uz to, ka šis process varētu iet uz priekšu pārmērīgi ātri, paturot prātā Eiropas Savienības esošās iespējas. Tomēr, nu, ceru, ka nākamnedēļ mums visiem būs skaidrāka ideja, skaidrāka kopaina, un tad, zināmā mērā, tiks kliedēts arī bāžas. Visā citādi nedaudz pievēršoties saturam, par ko šodien runājam. Ir pilnīgi skaidrs, ka kopēja interešu projekti ir būtiski svarīgi, lai mēs varētu uh, pabeigt darbu pie savstarpēji savienot iekšējā tirgus. Par ceturto sārakstu un gaidāmo piekto sārakstu mēs gaidītu, ka notiks aktīva un efektīva komunikācija un sadarbība starp komisiju un parlamentu. Par gāzi runājot. normās šobrīd tiek runāts arī par to, ka būtu nepieciešama dabasgāze. Itālija ir trešais lielākais uh, tirgus Eiropā. Līdz 2030. gadam būs 70 miljo, miljardi kubikmetru gāzes. Un 35. gadam šis apjoms ir krietni samazināts, tā es runāju par nacionālo apjomu un ne to apjomu, kas būtu, at, kur mēs būtu atkarīgi no importa. Uh, Manuprāt, arī šie elementi būtu jāpatur prātā mūsu nākotnes dialogā. Un vēl 18. gada komisijas paziņojums. Tur jūs atsaucaties uz pētījumu, kur tiek runāts par viedu um, ūdeņraža un metāna kombināciju, kas Eiropas Savienībai un patērētājiem varētu nodrošināt divus 117 miljārdus uh, tonu līdz 2050. gadam. Manuprāt, šis pārējas process būtu tomēr tā piesardzīgi jāuzrauga. Es neraugos tā uz to kā uz draudu, tā ir iespēja. Tomēr jāpatur prātā mm, tātad vide un arī nodarbinātība no otras puses. Uh, Man nav konkrēti jautājumi, ko es gribēju jums uh, uzdot, tomēr gribēju šo, šīs pārdomas tīri jums paust. Paldies! Uh, Paldies, un tagad ECR grupas bārdā, vārdā Vandera Ordenkungs, lūdzu. Jā, lūdzu, vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms. Uh, apvienotā karalis šobrīd ir tādā situācijā, kad eh, mēs visticamākais izstāsimies no Eiropas Savienības, un tādējādi mēs atsaucam visas saistības ar Eiropas dažādiem no, nosacījumiem un arī ar PCI. Tas eh, stāsies spēkā 20. gadā, un noteikti pēc tam notiks vēl divpusējs starums starp AK un apvienoto karalisti. PCI šobrīd ir noslēgts starp dalību valstīm un komisiju, un šķiet, ka šobrīd notiek eh, vektora maiņa, tātad eh, mēs pārējām uz eh, atjaunīgiem resursiem, uz ilgtspējīgu piegādi, un varbūt, ka komisija varētu nedaudz niansētāk paskaidrot precīzus kritērijus, kāpēc daži no projektiem ir izsvītroti no šī saraksta. <clears throat> Piemērs. Piem piemērs apvienotās karalists un Francijas Akvin projekts, kura nolūks bija padarīt energotirgus efektīvākus, nodrošināt CO2 neitrālus tirgus, nodrošināt elektrību, kas ietu pāri robežām. Šis projekts tika iekļauts PCI sarakstā, tas izgāja tehnisko kritēriju pārbaudi un tomēr nonāca deleģētajos aktos. Es tāpēc nesaprotu, kāpēc ir pieņemts šāds lēmums un vēlētos to varbūt dzirdēt. Šādi piemēri ir vairāki, un varbūt, ka šobrīd ir nepieciešams kaut ko darīt, lai pārskatītu uh, patreizējo situāciju, lai tik svarīgi, manuprāt, projekti tiktu ielikt atpakaļ sarakstā. Paldies un ordenkungs! Grupām nepiedarošie Korāo kungs, lūdzu. <clears throat> Paldies, prieksēdētāja kungs. Labrīt, godātā komisārs kundze. Es eh, ar lielu prieku klausējos jaunās komisijas zaļo kursu un uh, to, ka uh, klimata izmaiņa šobrīd tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem draudiem mūsu planētai, bet es vēlētos eh, dzirdēt konkrētus priekšlikumus. Pārāk bieži pagātnē vismaz tukši vārdi ir bijuši teikti un darbi tiem nesekoja. Tā tad eh, bieži vien tiek runāts par um, atjaunīgo energoresursu projektiem, kamēr subsīdijas tiek dotas eh, tradicionālajiem energoavotiem. Un eh, dekarbonizācija, kaut tas arī nepaliktu tikai tukšs vārds. Un tomēr patreizējā kontekstā patreizējais PCI saraksts ir ļoti nepārskatāms. Vispirms process pats par sevi. Parlaments pēdējā brīdī saņēma sarakstu, kaut arī parlaments jau pašā sākumā ir eh, paģērējis parlamenta lielāku iesaistīšanu šā saraksta sagatavošanā. Pēc tam eksperti paskaidro, ka projekti, kuros ir iesaistīta gāze, ir samazināti pēc skaita, bet nav teikts, kādu finansējumu šie projekti vispār dabūs. Un visbeidzot, eh, laika grafiks. Īpaši ceturtā saraksta projekti joprojām saņem finansējumu no Eiropas Investīcija bankas Tāpēc, eh, manuprāt, tas neiet kopā ar Fondenlējens kundzes uzsākto zaļo kursu un to, ka Eiropa būs oglekļa neitrāla līdz 50. gadam, un tas neiet kopā ar Parīzes nolīgumu. Par šiem deleģētajiem aktiem runājot, tātad parlaments var vai nu pilnībā akceptēt šo sarakstu, vai pilnībā noraidīt. Uh, tad lūdzu paskaidrojiet, kas notiks, ja parlaments noraidīs šo so sarakstu. Vai tiks sagatavots eh, cits saraksts, vai tiks pārskatīts Eiropas investīcija bankas finansēto projektu saraksts, un vai eh, gāzes projekti tiks iekļaut arī nākamajā CFI. Es eh, vēlētos dzirdēt konkrētu apņemšanos, lai vispārējās intereses projekti tiktu pārskatīti. Paldies, saka priekšsēdētājs, un pēdējiem dod vārdu goja pārstāvim Ernsts Kundze, kas aizvieto Mesenas Kundze. Dank. Jā, liels paldies. Es gribētu paust mūsu politiskās grupas nostāju un daudz izvērst savus argumentus. Ja mēs paraugāmies kopumā uz šiem te projektiem, tad eh, jānonāk pie secinājuma, ka komisija šajā sarakstā eh, dārgus eh, sašķirinātās gāzes termināļus šeit atbalsta, piemēram, kas savieno Azerbaidžānu ar Eiropas Savienību, un šī infrastruktūra, un to gribu skaidri pateikt, nekad eh, nebūs izmantojama augstvērtīgai atjaunīgai gāzei, un tās ir tās lielās bāžas, kas mums būtībā ir. Atkal mēs laižam garām iespēju spērt soli atjaunīgo enerģiju virzienā un tādu lielu soli, un tas tiešām ir žēl. Ūdeņraža projekti, kas uh, enerģijas transformācijā ir tik svarīgi, to vispār nav sarakstā, kur tad mēs te dzīvojam. Un uh, ten E regula ir jāpārstrādā, kas ir pamatu pamatā, lai šādi projekti vispār varētu pieteikties un saņemt atbalstu. Šeit ir jābūt arī izmaiņām dalībvalstīs, eh, lai varētu iet šajā te virzienā, lai varētu eh, ražot atjaunīgo enerģiju, elektrību. Gāze eh, komisijas argumentācijā tiek pasniegta kā pārējais tehnoloģija, bet tas nav pārējais secinājums. Tā nav um, pārējais tehnoloģija, ja tur tiek izšķērdēti miljārdi. Tādējādi komisija uh, piever acis uz to, ka uh, dabas gāzes un sašķidrinātās gāzes ražošanā rodas daudz metāna, un tas ir ļoti kaitīgi klimatam. Gāzes infrastruktūra, kas jau ir Eiropas Savienībā, ir pietiekama, lai nosektu gāzes pieprasījumu. To mēs esam simtiem reizi šeit apsprieduši. Nav šis pieprasījums nemaz tik milzīgs, un tāpēc man ir jautājums, vai tiešām Eiropas Savienībai vajadzētu tam atvēlēt naudu. Uh, Un piedāvātajā sarakstā ir 55 fosilās gāzes projekti. Tas ir skandāls un uh, ar uh, Parīzes klimata vienošanos, tas nav savietojams. To mēs varam tikai kritizēt un arī publiski sakām, ka tas ir nepareizs solis. Es, man ir vienalga, vai tā ir Eiropas Savienība, kas te pie tā ir vainīga, vai dalībvalsts, tas nav svarīgi. Svarīgi ir, ka eh, mēs šeit eh, pasludinām eh, zaļo kursu, jauno zaļo kursu, bet tad pieņemam šādu te sārakstu, kas ir pilnīgi nepieņemams. Manuprāt, tas ir skandalozi. Thank you very much. Uh, so Paldies! Ar to arī esam pabeiguši pirmo jautājumu atbilžu raundu daudz jautājumu, daudz eh, komentāru, daudz priekšlikumu. Tātad tagad pārējām pie otrā raunda. Ir pieteikušies 15 kolēģi, un mans priekšlikums būtu sekojoši vairāk nevienu jautājumu jautātāju sarakstā nepierakstīšu. Pretējā gadījumā mēs laikā nepabeigsim. Tātad lūdzu, atbildiet vispirms uz koordinatoru vai viņa aizvietotāju uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu! Paldies, paldies visiem par eh, ļoti plašo jautājumu eh, loku. Ēler kungs, eh, jūs jautājumu uzdevāt uzskaitot tos galvenos principus, kuri mums ir jāņem vērā ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Vienlaicīgi nodrošinot arī drošību, pieejamību, tas viss ir svarīgi, bez šaubām. Tas ir svarīgi un to mēs ņemam vērā. Un eh, mūsu sagatavotais PCI saraksts jā skaidri parāda, ka mums ir ambiciozi vidas mērķi, un tas atspoguļojas arī projektos, bet ir arī tādi projekti, kuri tika uzsākti iepriekšējā PCI saraksta ietvaros, un jā, ir tādi reģioni, kuri ir nobežījušies par savu savienojamību un energodrošību. Tā ir. Uh, Tāpēc eh, mēs pārskatījām šo gāzes savienojumu un starp savienojumu sarakstu. Un eh, tam būs, eh, tāpēc ir nepieciešami dažādi piegādātāji un sašķidrinātās gāzes termināli vai tā saucamie mega gāzes vadi. Gan drīz vai ik viens no jautātājiem uzdeva jautājumu par jauno regulu. Viedokļu dažādība ir liela, un eh, ko šajā regulā iekļaut, kāds būs tās aptvērums, tādi bija jautājumi. Pārējais periodā Ēlerkungs arī jautāja šo jautājumu, kādu lomu spēlēs gāze. Šobrīd dabas gāze ir apmēram 25% mūsu energomikslī, un eh, tāpēc eh, dabas gāze ir jāuzskata par svarīgu energoavotu. Un um, lielie gāzes projekti par infrastruktūrām vispār runājot, tad diversifikā, dažādošana un piegādes nodrošināšana ir svarīgi jautājumi. Un eh, uz nākotni raugoties, tad eh, līdz 50. gadam, kad mums ir jāsasniedz klimata neutralitātes mērķi, tad eh, gāze, ko šobrīd izmanto apvienotā karaliste, tai ir jākļūst oglekļa neitrālai. Un patreizējā regulā Patreizējā regula ir jāpārskata. Un TNT patreizējā regula ir noteikusi savas prioritātes, bet ja mēs vēlamies sasniegt klimata neutralitāti līdz 50 gadam, tad tās eh, prioritātes ir drusku jāpamaina. Parādās eh, kā jaunas tendences, tā arī jaunas eh, tehnoloģijas. Uh, un e, ogleklis, elektrība, gāze, šķiet tas viss tiks saslēgts kopā kopīgā mikslī. Tagad par e, kritērijiem, izvēles kritērijiem, kāda ir finanšu, kāda ir finanšu pieejamība, citi kritēriji. Un e, priekšlikums balstīsies uz komisāru kolēģijas ietekmes seku novērtējumu. what, what is base of. Man tik uzdots jautājums par to, eh, kas šajā pārskatā tiks ņemts par pamatu. Patreizējā TNT regula, kurā arī ir saraksts, paredz, ka šis saraksts tiks pārskatīts ik pa diviem gadiem. Tāpēc eh, līdz 21. gada beigām šis saraksts tiks eh, pārskatīts. Uh, un pieeja ir vektorā no au, apakšas uz augšu. Bet eh, laiks, kas ir nepieciešams šādu sarakstu sagatavošanai, ir ļoti garš un darbs patiesībā jau ir sācies balstoties uz patreizējo ietvaru. Bet, kā jau teicu savos ievadvārdos, pat eh, patreizējā likumdošanas ietvarā un normatīvajā ietvarā mēs varam daudz darīt, un to arī īstenosim. Ir ļoti svarīgi, lai mēs uzsvērtu uz eh, gāzes ilgtspējības novērtējumu projektos, bet eh, tam ir nepieciešama projektu niansētāka izvērtēšana, un eh, šis saraksts nepārtraukti tiks pieregulēts. Tas nav statisks. Mums ir jānovērtē arī infrastruktūru ietekme uz siltumnīcas gāzu izmešiem un infrastruktūras eh, tieši no metāna noplūdes rakursa jā, raugoties un no piesārņojuma rakursa raugoties arī tiek izvērtēti. Tā tad. Eh, but, uh, but Noslēgumā Šī prasība jautājums par to, ka gāzei joprojām ir jābūt kā energoavotam arī pārējais periodā. Mēs jaunajā regulā iekļausim arī citus energoavotus tādus kā biogāze un ūdeņradas. try to see. Well, mm-hmm, okay. So um, here were uh, questions about. Um, in Man tika uzdot jautājumi par parlamentu iesaistīšanos dažādos procesos. Es zinu, ka DG Energa parlamentam regulāri atskaitās, regulāri ieru, ierodas jūsu komitejas sēdē. Uh, Un eh, pirms divām nedēļām Kaņetas kungs eh, jums prezentēja šo sarakstu, bet, eh, protams, vēl pirms šīs tikšanās bija dažādu darba grupu sanāksmes. Šeit svarīgi atminēties, ka, kā jau es teicu, pieeja ir vektorā no apakšas uz augšu un tie ir projekti, kurus sagatavo darba grupas un eksperti tiekās izvērtējot šos projekts un šie eksperti tikšanās notiek regulāri. Pie tām ne tikai dalību valstu eksperti, bet arī reģionālā līmenī. Un, protams, lai īstenot tādu vai citu projektu, par to ir jāpanāk vienošanās. Bet piekrīt, varam darīt vairāk, un esmu gatava itra, ar, kopā ar itra komiteju diskutēt par to, kādos etapos piekto PCI sarakstu sagatavojot vajadzētu iesaistīt un cik lielā mērā parlamentu. Jo, protams, elektrības un gāzes infrastruktūras palīdz iedzīvotājiem, un, protams, ka PCI kritērijiem ir jābūt izvērtētiem. PCI saraksta uzmetums tiks sagatavots, kā jau es teicu, 21. gada vasarā. Un šis jaunais PCI saraksts, jauns PCI saraksts tiek sagatavots ik pa diviem gadiem. Es eh, jau pieminēju reģionālās darba grupas, reģionālās ekspertu darba grupas. piemēram, eh, Baltijas energotirgus savienojamības plāns un arī dienvidu rietumu Eiropas eh, enerģijas plāna darba grupas notiek. Notiek eh, diskusijas par dažādiem projektiem, un eh, šajās darba grupās nereti tiek uzaicināti piedalīties arī itra deputāti. Tas notiek vēl bez augsta līmeņa tikšanās reizēm. So, um, then Gonzalesa Salas kungs man uzdeva pavisam konkrētu jautājumu. Kāds ir šis līdzsvars starp gāzes un elektrības projektiem? Jaunajā sarakstā, ceturtajā PCI sarakstā, ir mazāk gāzes projekts salīdzinot ar iepriekšējo sarakstu. Tomēr svarīgi ir pieminēt, ka PCI sarakstā iekļautie projekti e, paredz arī līdzfinansējumu, un ir tādi projekti, kuri bija trešajā sarakstā, bet ceturtajā vairs neparādās, ir tieši izņemti no PCI saraksta finansējuma trūkuma dēļ. Tas var būt viens no iemesliem. Man tika uzdots e, konkrēts jautājums par akvintu projektu. Šis projekts bija iekļauts PCI melnrakstā, tātad reģionālā darba grupa šo projektu novērtēja kā iekļaujamu, bet eh, valde, proti lēmēji orgāns, lēma, ka ir jau četri projekti, kas mēģina savienot apvienotās karalists un Francijas elektrības tīklu. Uh, Un šie četri projekti, tātad tas patiesībā bija Francijas priekšlikums, ka varbūt projekti ir pārāk daudz, un šis akvin tika vērtēts kā vismazāk um, īstenot iespējamais no visiem šiem četriem. Tāpēc arī mēs to no PCI izņēmām. Un priekšnoteikums, kāpēc tas tika darīts, bija tāds, ka abas iesaistītās puses, AK un Francija, to atbalstīja. Es e, vēlētos atbildēt arī uz jautājumu, ko uzdeva vairāka deputāta, tā tad Eiropas Investīcija bankas e, aizdošanas politika. Visiem jau labi zināms, ka pirms e, divām nedēļām Investīcija banka pieņēma lēmumu, ka turpmākajos gados un vispār turpmāk projektu finansējums un aizdevumi tiks piešķirti savādāk. Savādāk nozīmē, ka tiks pilnībā ņemti vērā Parīzes klimata konferences nolīgumā ierakstītie aspekti bet būtiskiem gāzes infrastruktūras projektiem tie tomēr iekļaujas šajā Parīzes eh, klimata nolīguma mērķu izpildē un tie tiks iekļaut arī daudzgadu finanšu plānā. Investīcija banka ir pieņēmusi jaunas finanšu vadlīnijas, kas paredz, ka gāzes pārējais perioda infrastruktūras tiks atbalstītas un dabaskāzes infrastruktūras projekti arī tiks finansēti. Un tad redzēsim, kas notiks 21. gadā, kad nākamais PCI tiks veidots. Tā tad 4. PCI finansējums tiem ir paredzēts. Uh, Liels paldies par jūsu atbildēm. Tagad pāriesim pie otrās jautājuma kārtas. Kā jau es sākumā teicu, ir 15 kolēģi pieteikušies. Lūdzu, ievērojiet noteikto vienas minūtes runāšanas laiku, jo citādi būs uh, grūti iekļauties noteiktajā laikā. Karvaljo kundze, lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Es gribētu pavisam īsi atsaukties uz uh, dažiem projektiem, kas nav sarakstā Ceturtajā pēcēji sarakstā es galvenokārt runāju par projektiem, kas ir saistīti ar Iberijas pussalu un starp savienojumiem starp Portugāli, Spāniju un Franciju. Kā jūs iespējams zināt, eh, bija eh, samits 18. gada jūnijā, kur Portugāls, eh, Spānijas un Francijas valdības vienojās uh, um, veicināt starpsavienojums enerģijas jomā starp šīm trim valstīm, un tas ir ļoti svarīgi gan diversifikācijai, gan piegāžu drošībai, un ir arī milzīgs potenciāls atjaunīgajiem energoresursiem um, Iberijas pussalā. Es galvenokārt runāju par starpsavienojumiem, par uh, trešā starpsavienojuma pirmo fāzi starp Spāniju un Portugāli, un uh, uz Spānijas un Francijas robežas esošo starp savienojumu projektu. Tas būs ļoti svarīgi gan Iberijas pussalai, gan piegāžu drošībai un ilgtspējībai visā Eiropas Savienībā. Tātad varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kāpēc šis projekts netika apstiprināts šajā sarakstā. Paldies! Paldies! Tagad eh, priekšstādātais Būzeks, lūdzu. Liels paldies! Ja drīkst, es pāriešu savu dzimto valodu. Komisārs kundze, mēs esam ļoti priecīgi, ka varam jūs sveikt šeit pirmo reizi. Tā vairs nav uzklausīšana, tā ir nopietna saruna, viedokļu apmaiņa, un tas vienmēr ir sarežģīti. Uh, Tātad eh, runājot par šiem te kopīgu interešu projektiem, PCI, protams, komisija nevar izpildīt visas mūsu cerības. Es arī varētu sūdzēties par diviem vai trim projektiem, kuri man šķiet svarīgi, bet tomēr gribētu runāt tā vispārīgāk. Tas jau tika minēts. Šis saraksts eh, ir apspriests jau ilgu laiku, un patiesībā tas ir labi, jo mums ir uh, Eh, bijušas diskusijas par eh, ceturto sārakstu. Direktors Burhārds bija pirms kādu laiku ieradies, un mēs eh, apspriedām šos projektus. Turpināsim tā to darīt. Diskutēsim divkārt, trīskārt, mēneša intervālos un tā tālāk. Tā ir ļoti laba politika, kas attiec uz elektrības savienojumiem. Uh, Tas bija kaut kas tāds, ko mēs uzsvērām kā kaut ko ļoti svarīgu, apspriežot trešo sarakstu. Tātad šis virziens ir pareizais. Un Eiropas zaļais kurs, kā jūs jau uzsvērāt, ir ļoti būtisks, un tas ir mūsu izaizpunkts visā mūsu rīcībā. Un tāpēc uh, Elektrības savienojumi ir svarīgi un ilgtspējība, drošība ir svarīga, kā jau Ēlerkungs minēja. Un mums ir arī jāizmanto šie tīkli biogāzei, sintētiskajai gāzei, ne tikai, lai transportētu dabas gāzi. Mums ir uh, jābūt spējīgiem pāriet uz ūdeņrādi, piemēram. Ir ļoti daudz interesantu tehnoloģiju un procesu, un mēs Eiropas formātu apspriedām. Protams, ka būs pēc diviem gadiem šī te direktīva, kas tiks pieņemta šajā te komitejā. Grīfins Kons, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Kadrī. Esmu ļoti pateicīga, ka esat atkal ieradušies. Enerģija nav prece, tā ir eh, pamats sociālās tiesības. Mums ir 80 miljoni pilsoņi visā Eiropā, kas dzīvo energo nabadzībā. Viņiem ir jāizvēlas vai maksāt par eh, um, ēdienu vai par apkur vai par uh, dzēsēšanu. Un mums steidzami ir jāpārskata ten E. Uh, Šajā sarakstā mums ir 32 gāzes projekti un 6 naftas projekti. Un godīgi sakot, kā es varu to argumentēt savai meitai, stāstot, kas grib eh, glābt planētu, kā visi jaunieši to grib darīt. Eh, viņi runā par to, ka Eiropai ir jābūt vadošajai jaunajā zaļajā revolūcijā. Uh, jaunas eh, zaļas darba vietas ir jārada mūsu bērniem un bērnu bērniem. Runājot par šo te transformāciju, es koordināju vēstuli, lai prasītu pagarinājumu pēc EI sarakstām, bet godīgi runājot, mums nav priekšsēdētāji jārunā par politiku, mums ir jārunā par nākotni, par Eiropas nākotni un to, kā mēs vadīsim Eiropu jaunā zaļā kursa ietvaros. Un to mēs nevaram darīt, kolēģi, ar netīriem uh, projektiem sarakstā. Mums ir jābūt vadošajiem jaunajā zaļajā kursā, mums ir jārada uh, um, mūsu um, jaunajām meitenēm, darba vietas, zaļas darba vietas, un esmu tiešām pilnīgi vīlusies par to, ka um, apvienotā karalista varētu izstāties no Eiropas, bet mums ir jābūt vadošajiem šajā jaunajā zaļajā transformācijā. Mums nav jārunā par procesiem, mums ir jābūt vadošiem, mums jābūt līderiem uh, politikā, un Jeržī man ir uh, jā. Izsaka atzinību tev un arī Miguelam Kaņetem. Uh, jo viņa sākotnējā uzklausīšanā es eh, pret viņu iebildu, un pēc tam viņš um, bija līderis, runājot par ergo apgāžu drošību, par ergo nabadzības apkarošanu, un tātad es jums jūsu mandātā vēlu būt līderei um, mūsu uh, šajā te transformācijā nākamā pauģa labā. Paldies tagad Zoriņo kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu šeit, jā. Es vispirms gribētu jūs apsveikt uh, un novēlēt visu to labāko jūsu mandātā un sadarbojoties ar parlamentu un jo īpaši ar šo komiteju. Komisija ir sagatavojusies ar Portugālu, Spāniju un Franciju, lai pastiprinātu starp savienojumus uh, starp Iberijas pussalas uh, elektroenerģijas tirgu un pārējo Eiropu. Un tas atbilst uh, Eiropas e, enerģijas paketes mērķiem, un ir vajadzīgi vēl papildus soļi, lai to visu īstenotu. Un tomēr nesen e, bija tāds negatīvs spriedums e, gāzes vadām starp Sīnus un Eiropas tirgu, jo tika izveidota konjunktūras analīze šim plānam, un tā bija negatīva. Mēs zinām, ka šāds te gāzes vads uh, var transportēt ne tikai gāzi, bet arī tīru gāzi. Tātad es gribu jums uzdot jautājumu, kā jūs uh, vēr, vērtējat uh, šos te uzlabāšanas uh, plānus, kā jūs to sasaistāt ar konkrētiem starpsavienojumu projektiem un kādus pasākumus jūs gatavojaties veikt, lai um, pārvarētu uh, Uh, to pretestību, kas ir šādiem uh, ilgspējīgiem projektiem. Un komisārs kundze, kā mēs varam izvairīties no tā, ka konjunkturāli lēmumi apdraud mūsu ilgtermiņa vīziju? Bandī kundze, lūdzu. Madam Judita Bandinga. Judita Bandika, lūdzu. Thank you for coming here. Paldies, ka ieradāties kādreiz pie mums šodien, lai runātu par starpsavienojumiem. Jūsu prezentācijas sākumā ar prieku uh, dzirdēju jūsu apliecinājumu, ka šo starpsavienojumu sāraksta izskatīšanas periods ir pagarināts par diviem mēnešiem, tāpēc, ka mēs visi zinām, ka nav jēgas uh, kontrolēt vai eh, pētīt kaut ko, ja nav iespējas neko mainīt. Tātad mans pirmais jautājums jums ir, vai jūs eh, varat apliecināt, ka jūs esat atvērta šim, eh, šī ceturtā saraksta izmaiņām? Kā daudz šeit, ņemot vērā klimata ārkārtas stāvokli un jauno zaļo kursu, bija pārsteigta, ka uh, elektrības starpsavienojumi var būt arī noraidīti, un tā pašā laikā tiek apstiprināta gāzes starpsavienojumi. Negribētu šobrīd iet tik tālu, lai noraidītu jebkādus jaunus gāzes starpsavienojumus, saprot, ko kolēģi saka, bet mēs nevaram noraidīt elektrības starpsavienojumu projektus, kas ir tehniski pieņemami. Uh, Francijas un apvienotās karalistas starpsavienojums eh, nāktu par labu Francijas enerģijas eh, piegādātājiem, tai pašā laikā atbalstot atjaunīgo enerģijas plānu īstenošanu Anglijas dienvidos. Plāni ir gatavi un ir tos jāsāk īstenot un uh, elektrības kapacitāte visiem piedāvātajiem starpsavienojumiem šobrīd ir joprojām zem noteiktajām prasībām tik blīvi apdzīvotiem reģioniem. Tātad es eh, lūdzu apstiprināt no jūsu puses, ka tā noraidīšana un visu tehniski pieņemamu starpsavienojumu noraidīšana Eiropā tiks pārskatīta, ņemot vērā, ka zaļais kurs ir tik svarīgs un šis izskatīšanas periods ir pagarināts. Tagad Bloskungs no zaļajiem lūdzu. Ah, jā. Jā, bonjour. Je... Labdien, es aizstāju Blosa kungu. Komisārs kundze, jūs eh, stājāties amatā eh, līdz ar mums, un eh, jūs zināt, ka visu mūsu atbildība ir milzīga, jo tas ir tieši mūsu lēmumu ziņā, mūsu ziņā nodrošināt mūsu kopīgo nākotni. COP 21 Mēs tā tad arī pieņēmām uh, uh, rezolūciju par klimata ārkārtas stāvokli Eiropā. Un uh, mūsu komiteja un jūsu portfēlis būs izšķirīgi svarīgi, jo mēs runājam par projektiem, kas var apturēt CO2 emisijas, bet tas, par ko šodien runājam, tas ir balstīts uz TNE regulu un balstīts arī uz Parīzes 21. kopa mērķiem. Uh, Kā jau jūs, komisārs kundze, um, saņēmāt uh, Nīnesto konga jautājumu, uh, mums tā tad uh, eh, ir steidzami jāpārskata TNE regula. Jūs runājat, ka iepriekšējais saraksts bija veiksmīgs, bet man liekas, ka tā ir izgāšanās, jo pēdējos gados CO2 emisijas tikai pieaug. Mums ir jā aptur atbalsts visiem projektiem, kas neatbilst mūsu uh, parakstītiem noliegumiem, un mums ir jāpievēršas TNE regulas pārskatīšanai. Paldies, tagad Krasnodērska kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo. Chciałem się jeszcze e, panią komisarz zapytać. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, man ir jautājums. kādas būtu sekas, mums tas ir diezgan svarīgi, ja es atgrieztos no ceturtā saraksta atpakaļ pie trešā saraksta, jo ceturtais saraksts nav pieņemts. Jo patiesībā mums ir vesela virkne strateģisku projektu šeit. Varu eh, nosaukt kaut vai tikai vienu Baltic Pipe. Uh, Tas ir ļoti svarīgs kopīgs intereses projekts uh, centrālajā un austrumē Eiropā. Varbūt jūs nezināt, bet uh, novembrī Polija, mana valsts, informēja Gazprom. Uh, jūs droši vien zināt, kas ir Gazprom, ka Jamals līgums beigsies 2022. gada beigās un uh, Par 80% mēs ar, esam atkarīgi no Krievijas gāzes piegādēm, un šie apjomi tiks aizstāti ar uh, gāzi no citiem reģioniem, tā skaitā no Baltijas cauroļvāda. Tas ir 4. sarakstā. Es tikai gribēju teikt, ka šie projekti ir ļoti svarīgi arī videi, jo Eh, tos eh, uzbūvējot, mēs eh, varēsim samazināt piesārņojumu, gan CO2, gan citu piesārņojumu, un ja tas netiks izdarīts, tad tas netiks arī panākts. Tātad mans jautājums ir, vai jums nešķiet, ka tādi radikāli apgalvojumi par vidas aizsardzību var būt tieši kontraproduktīvu? Uh, Jā, mums ir 15 eh, minūtes papildus laiks, bet lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk, lūdzu, Angelika Nīblera. Paldies priekšsādātājiem, paldies komisārei, ka viņa jau šodien ir gatava ar mums diskutēt. Komisārs Kundze, jūs savu runu sākāt ar norādi uz klimata neutralitāti līdz 2050. gadam. Tas ir ambiciozs mērķis, tehnoloģiski tas ir iespējams, bet arī ekonomiski tam ir jābūt saprātīgiem. Jūs esat enerģētikas komisāre. Uh, Un man ir pilnīgi vienkārši jautājums, no kurienes tad lai nāk visa šī elektrība, lai sasniegtu klimata neutralitāti? Un kā mēs nodrošināsim, uh, un tam ir jābūt mūsu mērķim, ka elektrība nākotnē uh, būtu vēl apmaksājama, ja es runāju par savu reģionu, mēs esam um, Bavārija, Bavārijā, un tur mums laimīgā kārtā vēl ir uzņēmumi, kas kaut ko ražo, piemēram, ķīmijas nozarē. Uh, Um, elektrības um, apjoms, kas ir vajadzīgs, um, desmitkārtosies, desmitkārtošosies līdz 2050. gadam. Tur būs jāmaina tehnoloģijas, tur 600 teravatu stundas elektrības ir vajadzīgs. Tas ir tas viss enerģijas, elektrības patērijas, kas mums bija visā Vācijā pagājušajā gadā. Tātad tie ir milzīgi, milzīgas pārmaiņas, kas mums, mums gaida. Uh, To vienkārši lūdzu ņemt vērā. Tātad jautājums, no kurienes nāks šī elektrība, kas to ražos un uh, kā mēs to atrisināsim. Paldies, gribu atver, uh, tātad atbalstīt arī Maltenu Pērtelsonu. Mums vajadzētu ne tikai novērtēt ilgtspēju, bet uh, pienācīgu ietekmes novērtējumu veikt, kā mēs pēdējos gados to darām Eiropas Savienībā. Paldies. Tagad Vaisas kundze. Lielas paldies, komisārs kundze. Tik citāts, ka jūs vēlaties um, cilvēku nolikt pasākuma centrā. Es to ļoti atbalstu un cerētu, ka tas iekļauj arī Eiropas MVU, jo viņus vada šie cilvēki. Jūs runājat par um, saiknēm un infrastruktūru, tās ir būtiskas um, sastāvdaļas šajā kopējā vienādojumā. Es gribētu uzdot jautājumu par digitāliem risinājumiem un potenciālām Eiropas saimnības iespējām iet uz priekšu. Mums ir enerģētikas savienība kā viena no ambīcijām, bet ir arī ambīcija būt spēcīgiem attiecībā uz digitāliem risinājumiem. Ja būtu sasaiste starp enerģētiku un digitāliem risinājumiem, mēs varbūt varētu būt tā pasaules daļa, kas rada šādas platformu tehnoloģijas, kas ļauj enerģijai efektīvā vienotajā tirgu plūst. Atjaunīgo uh, Uh, avotu enerģija un nodrošināt MVU un iedzīvotājus um, pārliecinoties, ka viņi par labāko cenu iegūs enerģiju mājās un uzņēmumos. Gribētu uh, jautāt, ko jūs domājat par šo priekšlikumu. Paldies, kafekungs no zaļajiem, lūdzu. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem. Vēl jums visu to labāko, komisārs kundze. Jā, ilgtspējība, cena, pieejamība ir svarīgi jautājumi, bet uh, ja emisijas uh, pārsniedz jebkādu kontroli, tad tas viss nebūs svarīgi. Vai jūs esat gatavi aizstāvēt projekts, kas neatbilst Pārīzes mērķiem? Man šķiet, ka mēs nevaram pusi šī mandāta veltīt uh, dinozauru finansēšanai. Šobrīd šķiet, ka te ir līdzīga ideja. Gribam atbilstību Parīzes mērķiem, bet vienmēr vajadzīgs vēl papildus laiks. Svarīgākais jautājums - vai varam iztikt bez fosilā kurināmā, konkrēt gāzes? Manuprāt, jā. Un kā jūs norādījāt, tad Eiropas investīcija banka ir publicējusi klimata ceļu karti, kas ir ambicioza. Nedrīkstam uh, atpalikt, vai EIB tiešām ies mums pa priekšu, Protams, jā, šeit ir vietējais konteksts. Īrijā Šanon uh, sašķirinātās gāzes projekts, nu, šķiet pilnīgi skaidrs, ka tas būs uh, atkarīgs no ASV iegūtas uh, fosilās gāzes, kā mēs varam stāties pretī šādam projektam. Jūs pati teicāt, ka gāzes tīklam jābūt gatavam nākotnē, un ar to mēs domājam uh, to, ka mēs runāsim par cita veida gāzi, kam ir mazāka oglekļa pēda un ietekma uz vidi. Tātad PCI saraksts, vai tas iekļaus tikai atbilstīgus, uh, ilgtspējīgus uh, gāzes projekts, kas būtu saskaņā ar Parīzes mērķiem? Paldies, Klokas kundze. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, dāmas un kungi, daudzi parlamenta deputāti uh, tiklīdz tiek pieminētas ogles, kļūst visai histēriski. Es pārstāvu Poliju. Polija ir mūsu enerģijas drošības garants, tā ir daļa no mūsu vēstures, daļa no mūsu tradīcijām. Es šeit esmu ieradusies no Silēzijas reģiona. Vakardien uh, mums notika svinības, piedalījos uh, svinībās kopā ar uh, Uh, koka ogļu ražotājiem, kas ir būtiski svarīgas arī tērauda ražošanā, tās nekur nepazudīs, būs svarīgas arī nākotnē. Oglis nav nekāds ļaunums, jo ir nepieciešami um, cauruļvadi, piemēram, um, ūdeņraža transportam no Sahāras. Es jūs gribētu apsveikt, vēlēt jums veiksmi darbā, zaļajās pārmaiņās. Veiksmi arī no um, Polijas arotbiedrības solidaritāte. Un nu mēs runājam par kopēju interešu projektiem. Vēlreiz tikai atkārtošu, ko esmu jau iepriekš paudusi. Gāzei jābūt daļai no īsa un vidēja termiņa pārmaiņām enerģētikas jomā. Komisijas mērķi ir visai skaidri Tomēr veids, kā rīkoties un kā tos īstenot, nav realistisks un nav arī skaidrs. Zaļās pārmaiņas, kas tiek piedāvātas, ir pārmēr ambiciozas, pārmēru dārgas. Neviens patiesībā nezina, kā, cik tas izmaksās. Un ogles polijā tiek izmantots arī maisaimniecībās kā kurināmais. Tādēļ mums ir nepieciešams finansējums uh, Uh, ko mēs iekšēji varētu izmantot um, šī enerģijas tipa um, tātad nomaiņai. Mums ir nepieciešamas alternatīvas. Mēs runājam par miljardiem zlotu. Un vēl viena lieta, gribētu atkārtot Eilera kunga teikto - ilgspējība, drošība, piegāžu drošība. Jā, taisnība, tomēr Polijā mums nepieciešama arī tradicionālā enerģija. Un tam būtu nepieciešama 200 miljonu eiro, kur mēs šo naudu atradīsim. Paldies! Spirjakī kundze saka. Paturpināšu Ēlera kunga teikto un citu kolēģi teikto. Nāk no Grieķijas. Grieķija jau šobrīd ir izvirzījusi ļoti ambiciozu mērķi uh, dekarbonizēt savu enerģijas kokteili līdz 28. gadam. Tādēļ arī mums nepieciešama, nepieciešams pārejas periods, tas ir ļoti svarīgs, un ir nepieciešama arī dabas gāze. Jūs tag, tagad ir šis um, tātad četru projektu saraksts. Man būtu jautājums par nākamo sarakstu. Piekto sarakstu, ko gaidīsim. Jautājums sekojošs Vai jaunie kritēriji, tātad šie divi, kas ir minēti jau jaunajā sarakstā, vai mēs varēsim beidzot pielikt punktu jaunajai infrastruktūrai, vai visu varam panākt, lai atvieglotu pārēju. Grieķijai un citām valstīm, kam šis temps ir ļoti ātrs, uh, vēlme mainīt savu enerģijas kombināciju, tad mums nepieciešama šī infrastruktūra. Paldies, Edinotot Kundze, lūdzu. Paldies, komisārs kundze, par jūsu uzrunu. Paldies par jūsu darbu pie projektiem, kopēja interešu projektiem. Parlamenta nesen pieņemtie lēmumi ir pamats pienāku, Eiropas Savienības pienākumam cīnīties ar klimata pārmaiņu izaicinājumiem atbildīgā veidā, un tādēļ pasākumi cīņai ar klimata pārmaiņai, pārmaiņām tam paralēli jānotiek centieniem nodrošināt um, piegāžu drošību un uh, pieejamas enerģijas cenas. Ceturtais saraksts ir būtiski svarīgs solis uz priekšējā procesā. Pozitīvi vērtēju to, ka šajā sarakstā ir vesela virkne atjaunīgās enerģijas projektu, kā arī dabas gāzes infrastruktūras projekti. Ja visi šie uzskaitītie kopēji interešu projekti tiks īstenot, Eiropas Savienībā būs uh, tātad noturīgs, ilgspējīgs gāzes tīkls līdz 2025. gadam. Gribētu norādīt, ka bez dabasgāzes projektiem enerģijas pārvai, pārējas izmaksas, jo īpaši centrālajā un austruma Eiropā, radīs nesamērīgu un negodīgu slogu uz attiecīgajām dalībvalstīm un es gribētu jautāt, kā jūs plānojat nodrošināt, ka gadījumā, ja kaut kas mainītos esošajos sarakstos, kā jūs pārliecināsieties, ka neviens reģions netiek atstāts novārtā. Paldies, pēdējās četras uzrunas Pauļus kundze. Paldies, mēģināšu izteikties īsi. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par cipariem. Komisija 2015. gadā vērtēja ka attiecībā uz metānu mums ir zaudējumi lejupējoši. Tātad cauri vados visās sistēmās Eiropas Savienībā aptuveni 2,7% pazūd. Tā kā metāns ir ļoti mm, ietekmīga seg gāze, 30 reizes kaitīgāka nekā CO2 20 gadu laikā. Ja paraugāmies uz šo plašāko kontekstu un šiem cipariem, varam pilnīgi ļoti vienkārši apreitināt, ka ogles rad saražo vienu tonu CO2 uz megavatu stundu, bet gāze, gāzes, tā tad fosilais kurināmais vairāk nekā divas tonnas CO2, bet 0,3 tonnas CO2 ekvalenta metāna emisiju veidā. Uh, Tādējādi pārējot uz gāzēm mēs ietaupām 10% seg gāzu, un mums ir milzīgas investīcijas strupceļā, jo šāda veida emisijas mēs nevarēsim atļauties, ja vēlēsimies eh, iekļauties Parīzes eh, mērķu saistībās. Gribētu uzzināt jūsu viedokli par šīm emisijām un atgādināšu, ka tās nav tās. Um, tātad uz augšu vērstās emisijas, kas notiek sākumā ieguves laikā, bet vēlāk, tad, kad tās tiek uh, transportētas uz Eiropu. Paldies par jūsu apņēmību vērtēt ilgtspējību. Gribētu jautāt, kā plānojat piemērot kritērijus, jo ne jau visi kritēriji ir kvantificējami. Vai jūs uh, tātad to salīdzināsiet ar uh, jūras līmeņa paaugstināšanos, uh, mežu ugunsgrākiem, mēs izmantojam vācu datus kas saka, ka CO2 uh, vienas tonnas radītais kaitējums ir 180 eiro. Ar šiem datiem, ko es jums sniedzu, 180 eiro uz vienu megavatstundu um, oglēm, 163 eiro gāzei, dabas gāzei, un vai šie cipari tiks iekļaut arī jūsu ilgspējas izvērtējumā. Paldies, Hāns kundze! Thank you so much, Paldies, komisāres kundze, par iespēju šodien runāt par enerģiju un nepieciešamajām paradigmas, par nepieciešamo paradigmas maiņu Eiropā. Šodienas diskusijās par enerģijas infrastruktūras projektiem man radušies daudz jautājumu. Es priecātos, ja dažas lietas jūs man varētu izskaidrot. Kā ir iespējams, ka vairāk nekā 20% šajā sarakstā ir gāzes infrastruktūras projekti pat šodien? Uh, kad ir tik ļoti skaidri redzams, ka Eiropai jātālinās no gāzes. Zinu, ka kolēģi jau uz to norādīja, arī es gribēju tikai vēlreiz to atkārtot. Pat ja gāzes projektu procents ir pamaz, pazeminājies pretstatā iepriekšējiem sarakstam, kā komisija tagad garantēs, ka ja kāds investīcijas gāzes cauruļvados un termināļos nepalēninās pārēju uz atjaunīgo enerģiju? un ka tie nebūs tādi iesaldēti aktīvi. Es neredzēju vēl uz šo jautājumu atbildi. Tā vietā, lai atbalstītu šāds gāzes infrastruktūras projekts, vai nebūtu gudrāk atbalstīt decentralizētu vietējos tīras enerģijas projektus, kas sava nelielā izmēra dēļ šobrīd nespēja piekļūt PCI sarakstiem un finansējumam. Vai jūs varā, nevarētu pastāstīt, vai komisija plāno nākt klajā ar priekšlikumu, kā apvienot vairākus mazos uh, viedos uh, ilgtspējīgas enerģijas projekts, tādējādi sniedzot tiem atbalstu. Un pēdējais ļoti svarīgs jautājums - kad konkrēti jūsu dienesti uzsāks pilnu caurskatāmu izvērtējumu, lai pārliecinātos, ka jaunie esošie un nākotnes PCI atbildīs metodikai un kritērijai atbilstoši esošiem politikas satvaram, atbilstoši esošajai klimata uh, Tātad šajā ārkārtas situācija un atbildīs arī Vanderlainas kundzes uh, solījumam, kas ļaus Eiropas Savienībai kļūt par pirmo klimatziņā neitrālo kontinentu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums nepieciešama uz nākotni vērsta klimata politika, kas rīk darbotos jau tagad. Liels paldies! Paldies! Sākumā, manuprāt, būs jāmaina regula, bet par to komisāras kundze izteiksies Tobisovska kungs. Please, micro. We are, we still have interpretation. Mikrofonu lūdzu. Paldies, paldies, priekšsādātāji. Sveiciens komisārs kundzei. Jūs prezentācijas laikā jūs minējāt, ka dabas gāze vēl aizvien būs svarīga. Tajā pašā laikā pievēršoties biogāzei un oglekļa dotajām iespējām. To pašu esam dzirdējuši no ģenerāla direktorāta kolēģiem, bet Eiropā tajā pašā laikā redzam, ka citi ģenerāla direktorāti reizēm iet citā virzienā. Mums ir investīcija bankas lēmums, um, fizma patiesībā kritizē gāzi Un mums ir vēl viens FDS priekšlikums, kur gāzes iespējas ir bijušas ierobežotas. Vai jūs neredzat risku, ja šāda praksa turpināsies? Varbūt šī kritiski svarīgā politika, tātad gāze, var, tā varētu būt kaitīga, tā neļaus mums sasniegt mūsu mērķus. Varbūt mums eh, vairāk ir jārunā savā starpā, starp dažādām ministrijām, dažādiem ģenerāldirektorātiem. Jo šķiet, ka tas, kas tiek pārunāts jūsu ģenerāldirektorātā, daži citi ģenerāldirektorāti to neatbilst, bet nu par planētas ambīcijām kopumā es jūs tiešām atbalstu. Paldies! Desmit minūtes šķiet mums vēl ir ar tulku klātbūtni. Varbūt jūs varētu īsi, ātri, konkrēti sniegt atbildes. Lūdzu! <clears throat>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 Tātad, eh, protams, ka mēs strādāsim pie ambiciozā mērķa, lai Eiropa līdz 50. gadam būtu oglekļa neitrāla, bet tam ir nepieciešams investīcijas. Īpaši mums ir nepieciešams investēt tīklos, starpsavienojumos, nepieciešams šādi starpsavienojumi kā elektrotīklos, un lielākie PCI projekti ir bijuši tieši starpsavienojumu jomā. Uh, Šis eh, milzīgais projekts starp eh, Spāniju un Franciju, Celtic, ir eh, parakstīts uh, otrdien. Tas ir, poli, tas ir projekts starp īriju un Franciju, un tas pats arī Baltijā - savienot Baltiju ar pārējiem. Un šie elektrības uh, savienojošie tīkli, tie visi mums sniedz iespēju izmantot vairāk zaļās enerģijas un atjaunīgās enerģijas. Protams, šajos sarakstos ir gāzes projekti. Ir ļoti lieli gāzes projekti, daži no tiem tika pieminēts tā saucamais Baltijas gāzes vats, kas ļāva Polijai dažādot savus gāzes piegādes avotus. Un tā tad šis gāzes vats no Norvēģijas caur Dānijai uz Poliju arī svarīgs un e, ir ļoti svarīgi, lai visiem Eiropas reģioniem būtu dotas iespējas un arī rīki, kā atteikties no piesārņojošiem enerģijas avotiem un pāriet uz nepiesārņojošākiem. Tātad periodam līdz 50. gadam mums ir jāpanāk oglekļa neutralitāte. Man tika uzdot jautājumi par konkrētiem projektiem, kāpēc tie ir izņemti no 4. PCI. Dalību valstīm ir tiesības akceptēt projektus, kas ir saistīti ar viņu teritorijām, un šie projekti tiek izvērtēti komisijā. Kā jau e, iepriekš savā teiktajā minēju, šis process ir ļoti caurskatāms, tātad dalība valstis ierosina savus projektus, ir reģionālas ekspertu grupas, kas e, tos izskata, un e, tas savukārt nodrošina to, ka arī reģionu teiktais ir iesaistīts dažādos etapos. Šeit eh, izskanēja bāžas par to, kā šie projekti palīdz patērētājam un kā šie projekti palīdz cīnīties pret energo nabadzību. Risinājumi piedāvāti jau ir, ir tā saucamās digitālās platformas, kas eh, dažādos reģionos jau šobrīd ļauj MVU un patērētājiem salīdzināt enerģijas cenas un pirkt lētāko, ja tāda ir vēlme. Un tas pilnīgi noteikti palīdz eh, mazajiem ražotājiem un noteikti arī eh, patērētājiem pārdot savu saražoto enerģiju. Un eh, noteikti, ka tā ir tieši digitalizācija, kas ir svarīgs rīks nākotnes projektos. Jau šobrīd ir skaidrs, ka nākotnes projektos, kas būs vai arī nebūs šajā sarakstā, būs arvien vairāk digitalizācijas momentu. Man uzdeva jautājumu, ko parlaments varētu darīt eh, šī PCI saraksta paregulēšanā un ko varbūt vajadzētu darīt. Tātad mēs esam jau akceptējuši šo sarakstu, bet parlaments uh, var saskaņā ar Eiropas dibināšanas līgumu vai nu akceptēt vai noraidīt sarakstu pilnībā. Tas nozīmē, ka trešais e, PCI, kurā salīdzinot ar šo PCI ir par 40% vairāk e, gāzes projektu, tad šis saraksts paliks spēkā, ja ceturtais tiks noraidīts un tam patiesībā būtu vairāk negatīvu seku nekā pozitīvu, jo šajā jaunajā ceturtajā PCI ir daudz klimatam draudzīgu projektu. Piemēram, šis milzīgais Ziemeļjūras um, vēja ģeneratoru parks un arī mazāki gāzes projekti un līdzīgi. Tātad, ja ceturtais PCI netiks uh, apstiprinās, tad tam netiks piešķirts finansējums arī daudzgadu finanšu plānā. Es eh, no sirds ceru, ka jūs apstiprināsiet šo sārakstu un no savas puses apsolu ciešu sadarbību ar jums, eh, strādājot pie piektā pēcēji. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Paldies visiem, kuri piedalījās eh, mūsu sanāksmē. Tātad mums tagad ir saraksts Kā jau komisāri paskaidroja, tas bija no apakšas uz augšu sagatavots, dalību valsts sagatavo komisija izskata, parlaments pārskata pieņem, bet eh, patreizējie noteikumi varbūt neatbilst mūsu ambiciozajiem mērķiem, un eh, Redzēsim, kas notiks nākamnedēļ. Ēlera kungs jau tika citēts vairākas reizes šodien, bet eh, citēšu viņu vēlreiz. Mums ir jābūt eh, līdzsvarotam skatījumam, vēsai galvai un jāskatās uz īsto situāciju. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem! godātā komisāra skundze, dārgie kolēģi, paldies visiem un nākamā tikšanās 22. 23. janvārī jau nākamajā gadā. Jauka jums pēcpusdienu, paldies! Yes. In January? yes.